kas rada bažas. Dankeschön, Frau Berichterstatterin. Lielas paldies referentei. Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu, un balsošana notiks šodien. Un tagad sāksim balsošanu.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 chers collègues, je pense que nous allons pouvoir commencer. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka mēs varam sākt. Merci de prendre, euh, de prendre place. Lūdzu, ieņemiet vietas. Par rapport à ceux qui sont dans les travées. Bien, nous allons commencer avec... Labi. Sāksim ar Redes kundzes ziņojumu par uh, tehnoloģiskiem un arī pētniecības uh, Eiropas Industriālās tehnoloģijas pētniecības kiberdrošības konvenču centrs, eh, kompetentās komitejas eh, grozījums blokā balsojam, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts, tālāk. 11. grozījums divās daļās, pirmā daļa, kurš par, kurš pret, atturas, kurš par, otrā daļa pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 48 par pret atturas pieņemts. 62 pirmā daļa, kurš par kurš pret atturas pieņemts. Kur, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 159 par pret atturas pieņemts. 160 par pret atturas pieņemts. 161 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 168 par pret atturas pieņemts, 183 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts 186 eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk atkrīt. Atvainojiet, balsojam par 184. Divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudām otro daļu 184. grozījumam sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts atvainojiet. Personāla balsojums 187D. Sākam balsot. Ļuvatiklu. Beidzam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 89. par pret atturas pieņemts. 185 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa pār. Pārbaudām pirmo daļu 185 sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts liela vairākuma. Otra daļa. Kurš par? Kurš pret? atturas. Pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Pasaki. Ļoti kļū. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsojam 120. Pirmā daļa, kurš pār ot, pret atturas. Pieņems otrā daļa pār pret atturas. Pieņemts. 188 par pret. Atturas noraidīts. Personā balsojums 181. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. 182 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot 182. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Personāla balsojums par visu komisijas priekšlikumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Redes kundze vēlties runāt, lūdzu, vārds jums. derrière voilà ça y est ça, ça fonctionne devant vous madame Reda devant vous Mikrofons strādā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi. Atbilstīgi 59. noteikumam es gribētu plasī, prasīt parlamentam nosūtīt atpakaļ šo jautājumu uz komiteju, lai varētu sākt starp institucionālās sarunas. Kurš ir pār šo priekšlikumu? Kurš ir pret? Kurš atturas? Tas ir pieņemts. Nosūtīts šis jautājums ir atbildīgai komitejai, lai uzsāktu starpinstitucionālās sarunas. Pārējiem pie Demonte kundzes ziņojuma grozījuma izdarīšana regulā attiecībā uz apvienotās karalists izstāšanos no savienības. Personāla balsojums par otro grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts kas attiecas uz pirmā lasījumu, kas tādēļ ir noslēgts. Un tālāk Delī kundze ziņojums grozījuma izdarīšana regulās sakarā ar apvienotās karalists izstāšanu no Savienības transporta turismu komiteja balsojam par 25. grozījumu personā balsojumu sākam balsot. Nu, vatiklu? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts, tādēļ noslēdzam arī pirmo Eiropas parlamenta lasījumu. Tagad Mēsners kundz ziņojums ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai. Madame Meissner, vous voulez prendre la parole? Meissners kundz, lūdzu, vārds jums. Jetzt scheint es zu funktionieren. Jā, šobrīd darbojas. Cienījamie kolēģi un kolēģis, vēlējos tikai pavisam īsi pateikt, mēs šobrīd um, balsojam par to, lai uzlabotu ostas atkritumu pieņemšanu uh, jo līdz šim vēl bija iespējams dažus atkritumus izvest jūrā, tagad ir pienākums uh, pilnībā atstāt šos atkritumus uh, krastā, tātad vairs nav iespējams, nebūs iespējams neko mest pār portu, un tas ir uzlabojums, un arī zvejas kuģi, kas būs savākuši šādus atkritumus jūrā, varēs nodot šos atkritumus ostās un par to saņemt pat kompensāciju. Tas ir ļoti labi ostām. Un katrā ziņā es pateicos visiem tiem, ar kuriem sadarbojos un ceru uz plašu atbalstu. Paldies! Tūlīt to redzēsim. Balsosim par 117. grozījumu personāla balsojumu. Sākam balsot! Le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tādējādi noslēdzam pirmo lasījumu Eiropas parlamentā. Nākamais. Eh, Selenovičs kungs ziņojam Savienības muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodas pagaidu izmantošanas pagarināšana. Septītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Astotais grozījums, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas. Tādējādi noslēdzam pirmo lasījumu. Tālāk Kaufmanis kundze ziņojums krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem. Tā, tad 79. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tādēļ noslēdzām pirmo lasējumu parlamentā. Tālāk. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamenta 106. pāntu vairāku vielu to starp klotianidīna maksimālo atliku līmeņi. Personāla balsojums sākam balsot. Te ir nepieciešama kvalificētais vairākums. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Taisnīgs kundze vēlas šeit izteikties, lūdzu. Yes, now it is. Thank you very much. Jā. Lielas paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāji. Deputāti, es ņem vērā to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis šo rezolūciju un vēlos apstiprināt, ka um, komisijas rez, uh, regulas priekšlikums ir saskaņā ar tiem procedurālajiem uh, pasākumiem, kas ir paredzēti attiecīgajā uh, padomas dokumentā par komitoloģiju un, un tāpēc īstenošanas pilnvars tiek uzticēts komisijai. Es vēlos atgādināt arī, ka atbildīgā komiteja ir pieņēmusi um, labvēlīgu atzinumu un padome jau ir nolēmusi neiebilst pret to. Man ļoti žēl, ka Eiropas parlaments ir noraidījis šo pasākumu, kas ir balstīts uz zinātniskajiem faktiem, kurus saņēmām no Eiropas pārtiks drošības aģentūras. Uh, un tāpat arī uz, balsoties uz citiem datiem. To es vēlējos paziņot komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētā. Svedam. Liels paldies! Tagad balsosim par iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamentu 106 pantu ģenētiski modificētā kukurūza 4114. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Tad tas ir pieņemts. Tālāk. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 108. pāģinētas modificētā kukurūza MON 87411. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Iebildums pieņemts. Iebildums izteikšana, iebilduma izteikšana saskaņā ar argumentu 108 pēn ģenētiski modificētā kukurūza BT11, 162 un 15.07. 21. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Iebildums ir pieņemts, un visbeidzot iebilduma izteikšana saskaņā reglamentas 108 pāntu aktīvās vielas to starp tieklopprīts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tālāk. Katī pierīziņojums, 18. gada ziņojums par Turciju. 16. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais grozījums par, pret, atturas. Atvainojiet, kolēģi, nav skaidrs. Pārbaudīsim. Sākam balsot. L'amendement 5. Le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Tālāk, devītais punkts, trīs daļās, pirmā daļa, kurš par, kurš pret, kurš atturas. Pieņemts otrā daļa, kurš par, pret, atturas. Pieņemts trešā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Balsojums 120. groziņu, kurš par, kurš pret, atturas atturas pieņemts. Tālāko 12. punkts ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk 2 uh, un 19 grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Nav skaidrs. Pārbaudām sesto. Sākam balsot. Sur uh, le 6, j'ouvre le vote. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Septītais. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tālāk koordinātais 18. punkts par. Pret. Atturas. Noraidīts. 21. punkts, 17. grozījums. Četrās daļās personā balsojums par katru daļu. Pirmā daļa sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts trešā daļa. Pa... Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad o, balsosim par trešo. Mm, kurš pār personāla balsojums? Beidzam balsot. Norādīts. Astotais grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Atvainojiet, bet es nevaru izlemt. Balsosim par astoto personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 18. grozījums par. Pret atturas norēdīts. 21. pār pret atturas norēdīts. Tālāk, oriģināla teksts 121. punkts, personāla balsojums, pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk uh, pirmais grozījums divās daļās. Pirmā par otrā, uh, pret atturas norēdīts. Otrā daļa par pret otrā atkrīt, atvainojiet, saka priekšstādātāji. Ceturtais grozījums, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām. Ceturto. Beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, celiet rokas, kolēģi. Devītais grozījums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Oriģināla teksts trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas atturas. Nav skaidrs, pārbaudām trešo daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Desmitais grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Pārbaudām. Desmitais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Oģināla teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. Oriģināla teksta personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. d par, pret, atturas atturas noraidīts. Personāla balsojums 14. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk oģinālteiks divās daļās. Pirmā daļa, kurš par Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk uh, oriģināla teksts. Kurš pār pret? Atturas. Pieņemts oriģināla teksts. Sestais uh, pār pret? Atturas. Pieņemts. 17. oriģināla teksts pār pret pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Un tagad par visu rezolūciju ar personālu balsojumu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirī kundze. Vous avez demandé la parole. Jūs gribējāt izteikties, jums vārds lūdzu. Kolēģi, paldies par to, ka nosūtat ļoti skaidru vēstījumu padomē, lai varētu apturēt iestāšanās sarunas ar Turciju, tāpat laikā paužot solidaritāti ar turku demokrātiem. Šis bija mūsu gala ziņojums šo pēc, pēdējo piecu gadu sasaukumā, un arī paldies ēnu referentiem. Uh, Uh, par to, ka strādājāt, lai parlamentā būtu ļoti skaidra nostāja. Paldies! Merci, nous passons. Paldies! Un tagad balsosim par Vanda Kendelera ziņojumu Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads 2019. gada izaugsmes pētījums. 18. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Norēdīts 19. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts 20. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Personāla balsojums 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Personāla balsojums 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk pirmais grozījums, kurš pār, kurš pret atturas. Noraidīts. Otrais personāla balsojums. Pārbaudām pirmo labi. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 12. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 4. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums piektais grozījums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Rejeté. Ah. Noraidīts. Sastais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais, kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 13. personā balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais. Sākam balsot. Nevoti kļū. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 14. personā balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 17. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts Desmitais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums par visu rezolūciju. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pēdējais ziņojums - Harkins kundz ziņojums Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads nodarbinātības sociālajā aspekti 19. gada izaugsmas pētījumā. Otrais grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts oriģināla teksts, pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Trešā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīts šķiet, bet varam pārbaudīt trešais balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts. Desmitais punkts par pret atturas. Pieņemts. Pirmais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums sastais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsojam ordinālu tekstu pirmā daļa par pret atturas pieņems otrā daļa par pret atturas. Noraidīts šķiet pārbaudām par otro daļu. Balsojam ordinālu tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Orģināla teksts 26. pirmā daļa par pret. Atturas. Pieņemts otrā daļa par pret. Atturas. Nu, skaidrs, nav pārbaudām otro. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 32. Ordināla teksts. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Te arī nav skaidrs, piedodiet, bet jāpārbauda ordināla teksts 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums 3. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa. Personāla balsojums arī. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Nu, Tālāk oriģināla teksts arī personāla balsojums divas daļas. Pirmā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa - personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad oriģināla teksts 41. Pirmā, 3 daļas, pirmā daļa par pret. Atturas. Pieņemts otrā daļa par pret. Atturas. Nav skaidrs. Pārbaudām. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. Oģināta teiks 45, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Gāpsērums pirmā daļa par, pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norēdīts. Trešā daļa par pret atturas norēdīts. Pārbaudām. Sākam balsot trešā daļa. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk piektais. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Personāla balsojums. Personāla balsojums par visu šo rezolūciju. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tādēļ noslēdzām balsošanu šo pēcpusdienu, kolēģi.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 vai jūs lūdzu varētu e, ieņemt vietas un, ja vēlaties, sarunāties, tad lūdzu dariet to ārpus plenāra sēžu zāles, jo mums ir jāturpina darbs. Seuraavaksi esityslistalla on ähm, De Langen. Nākamais darba kārtības jautājums ir Delangas un Galtērijas ziņojums par zaudējumu segumu minimumu nerezultatīviem riska darījumiem. Vispirms došu vārdu referentiem, un tātad Delangas kundze pirmā uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, darīšu, kas manos spēkos, jo projām ir diezgan liels troksnis zālē. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Priekšsēdētāji vēlreiz atgādina, lūdzu, diskusijas izvērsiet ārpus plenārsēžu zāles. Jā, referent turpina. Labi, ka mēs panācām vienošanos par politiski ļoti sarežģītu dokumentu. Tas ir svarīgs fails, jo te mēs runājam par finanšu sektoru un banku stabilitāti. Un tās ir sektors, kas joprojām ir diezgan trausls. Bankām joprojām ir 820 miljārdi eiro bilancēs, eh, kas ir liels skaitlis, lai radītu eh, problēmas. Un, protams, ka bankām ir daudz mazākas manœuvrēšanas iespējas uh, Eh, lai finansētu reālo ekonomiku. Ja ir tik daudz eh, eh, pasīvās naudas, tie ir aizdevumi lauksaimniekiem parastiem parastām mājasaimniecībām, maziem vidējiem uzņēmumiem, kuriem nepietiek līdzekļu. Un savulaik kredīti tika piešķirti, kad bija pavisam citādāk situācija. Uh, Mēs te nerunājām tikai par naudu, mēs runājam par to, ka tika piešķirti kredīti izdzīvošanai, mājokļu iegādēji un tā tālāk. Bet jautājums, ko varētu tā darīt? Ja pagātnē bankas vai drīzāk gan Eiropas centrālā banka vērsās pie atsevišķām bankām, lai skatītos, ko var darīt, kā var atrisināt uh, ieņēmums nenesošo aizdevumu problēmu un izveidot noteiktu buferi, kas palīdzētu problēmas risināt. Mēs šeit runājam par trīs eh, gadu periodu nenodrošinātiem aizdevumiem un deviņi, deviņus gadus nodrošinātiem aizdevumiem, kas ietver arī uh, mājokļus uh, un hipotekāros kredītus. Un uh, centrālā banka var atsevišķām bankām uzlikt arī papildus pienākumus procesa pātrināšanā. Tas būs sāpīgs process, bet mēs ticam, ka labāk ir, lai nedaudz sāp tagad, nekā nodot nākošajai paaudzei vēl sāpīgāku mantojumu. Žēl, ka tas viss attiec tikai uz jauniem um, aizdevumiem. Pēc tam, kad bankām jau ir uzkrājušies milzu uh, um, slikto parādu, tas ir pagātnes mantojums. Un mums ir arī direktīva, kas uh, regulē pagātnes parādus un elastību tas būtu nepieciešams. Eh, un eh, mēs ar līdzreferentiem strādājam pie tā, ka kaut kas eh, tāds varbūt parādīsies pēc pāris mēnešiem. Šis ziņojums ir ļoti jūtīgs Es lepojos ar to, ka eh, Eiropas Savienība ir eh, padarījusi šo darbu. Paldies Gutierī kungam, nēnu referentiem un padomēji un arī Austrijas un eh, Rumānijas prezidentūram. Un ziņojums izskatās tehnisks un ļoti sauss, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Paldies un Delangas kundzei. Un tagad vārds Galtierī kungam. Priekšsēdētāji, tā tad runājot par uh, šiem nerezultatīviem riska darījumiem. Par šo problēmu esam ļoti plaši runājuši. Tā ir arī viena no svarīgākajām problēmām, lai samazinātu riskus Eiropas banku sistēmā. Tad arī svarīgi atgādināt, kā Uh, šo riska darījumu lielais skaits ir skaidrojams ar milzīgo ekonomisko recesiju, kas skāra vairākas ļoti daudz dalību valsts pēc finanšu krīzes. Pēc tam tam pievienojās arī vēl negatīvās taupības politikas sekas un dažās uh, dalību valstīs. Uh, arī jo, tam visam uh, Uh, vēl nāca klāt arī ļoti slikta pārvaldība, necaurskatāmi aizdevumi, nepietiekama piesardzība. Runājot par šiem aspektiem, tad nu te ir pieņemti dažādi pasākumi gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī. Tas uh, arī ir izraisījis nerezultatīvo riska darījumu samazinājumu. Teksts, par ko esam vienojušies, un te pateicos kolēģei Esterē de Langei par uh, sadarbību. Š sadarbība tiešām mums ir ļāvusi rekordu laikā noslēgt darbu pie tik delikāta tiesība akta, kam ir divi galvenie mērķi, proti stiprinātos pasākumus, uh, lai mazinātu NRD un arī tad uh, vēl uh, izvairīties no negatīvajiem uh, dažādiem ekonomikas atbalsta mudinājumiem un aizsargāt arī kredītņēmējus. Lai arī viņi negatīvi neciestu no uh, Eh, šiem riska darījumiem. Tad kādi ir galvenie šie punkti, par ko esam vienojušies ar padomi? Vispirms lēmām šo prudenciālo atbalstu mehānismu piemērot tikai jauniem aizdevumiem, kas izriet no eh, ja, jauniem kredītiem, kas izriet no jauniem aizdevumiem, atbilstīgi padomas plānam, kas to arī prasīja. Tas ir loģiski. Uh, jo ir nepieciešams pietiekams laiks, varē, lai varētu pielāgoties jauniem noteikumiem, gan runājot no nu, prudenciālā viedokļa, gan no grāmatvedības viedokļa. Otrakārt, tekstā arī tad mēs uh, arī izlīdzinām uh, atšķirības starp komisijas priekšlikumu arī par garā nodrošinātiem vai nedrošinātiem aizdevumiem. Uh, lai, uh, lai šis uh, paredzēts atbalsta mehānisms uh, mazinātu negatīvu ietekmi uh, kredītu izsniegšanai uz reālo ekonomiku. Tad mums ir arī dažādi, pateicā, negatīvi mutinājumi, kas bija atrodami komisijas priekšlikumā un kas uh, būtu pātrinājis arī uzņēmumu uh, bankrotu, kas tikai uz laiku nav spējīgs atmaksāt aizdevumu. Tātad negatīvas ietekmes ne tikai uz pašām maziem vidiem uzņēmiem, bet tam negatīva ietekme uz ekonomisko izaugsmu nodarbinātību. Un visbeidzot, taču tas ir tikpat svarīgi, vēlos arī minēt vēl vienu elementu. Proti daudz labvēlīgāks, arī potenciālākā pieeja, lai kredīti, kas uh, kurus uh, ņēma sekundārijos tirgos cits kredīti iestādes, lai viņi varētu izvairīties no specializēto operatoru sodīšanas un lai arī patērētāji MVU tiktu aizsargāti, visi aiz, arī aizņēmēji tiktu aizsargāti atbilstīgi noteikumiem. Noslēgumā gribu teikt, ka teksts ir līdzsvarots Tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai varētu samazināt riskus banku sektorā un arī novēršot negatīvu ietekmi uz reālo ekonomiku patērētājiem. Šī iemesla dēļ aicinām atbalstīt tekstu. Paldies! Kiitokset kollega Gualtierille. Ja nyt sitten annan puheenvuoron. Paldies, eh, kolēģi. Un tagad došu komisijas vārdā vārdu Valdim Dombrovskim. Priekšsēdētājs kundze cienējamie līdzreferenti Dalangas kundze, Kaltierī kungs. Cienījamie deputāti, es vēlētos vispirms apsveikt jūs par to, ka esat uzņēmušies darbu pie šī e, faila jau no pagājušā gada jūlija ar apņēmību panākt politisko vienošanos e, un ar balsojumu rīt. Mēs intensīvi pēdējos desmit gadus esam strādājuši, lai samazinātu riskus un e, varētu stiprināt banku sektora noturību ar prudenciālā backstop regulējumu. Uh, Eh, mēs eh, joprojām neesam atrisinājuši eh, nerezultīvu riska darījumu eksistenci. Pēc finanšu krīzes banku bilancēs tas ir um, liels apgrūtinājums. Un ja mēs ātri ar tiem netiksim galā, tad tas var ietekmēs banku spēju investēt reālajā ekonomikā. Esam panākuši uh, progresu, lai samazinātu <clears throat> NDR apjomu, eh, taču eh, vēsturiski eh, šo samazinājumu ietekmē strauja IKP izaugsmē atsevišķos reģionos. Tādēļ ir svarīgi strādāt pie šīs problēmas, lai stimulētu darbietu veidošanu un izaugu, izaugsmu. Tas ļaus nākotnē neuzkrāt NDR un ienā banku bilancēs. Tieši tāpēc ir jānosaka šis minimālais eh, sēguma līmenis nākotnes eh, aizdevumiem. Tas papildinās uh, esošos atbalsta mehānismus un uzraudzības mehānismus, kas tiek piemēroti ņemot vērā individuālās banku situācijas. Tādēļ prudenciālais backstops ir eh, vēlme tālāk samazināt risku banku eh, sistēmā un turpināt darbu pie Banku Savienības izveidošanas. Darbs vēl nav paveikts. Kā jūs zināt, tad backstops ir tikai daļa no kopējās pakotnes. Uh, lai bankas varētu tikt galā ar NDR caur uh, efektīvākiem uh, mehānismiem. Tādēļ es aicinu jums ķerties arī pie NDR direktīvas un uh, sekundāriem tirgiem. Paldies! Kiitokset komissaarille. Ja nyt sitten ryhmien puheenvuoro. Paldies, komisār kungs. Un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms vārds um, Pieraut kungam uz divām minūtēm EPP grupas vārdā. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, tikko aicināts pievienoties debatēs par taupības pasākumiem un uh, to efektu, kāds tas atstāj uz dalībvalstīm. Es noteikti neesmu vienīgais, kuram rodas iespējas, ka finanšu krīzē un tās sekām uh, ir, um, ka tās ir um, ievainojušas situāciju kopumā un šajā kontekstā finanšu uh, situācija ir cietusi, un tas, protams, ietekmē arī e, pilsoņu dzīvi ikdienā. Tāpēc uh, finanšu iestādēm ir milzīga loma, lai veiksmīgi darbotos uh, mūsu ikdiena. Un mūsu finanšu sistēmas uzdevums ir ļaut visiem pilsoņiem izmantot ekonomisko potenciālu, kāds ir mūsu uzņēmumiem. Tā tad ir jāuzsver, ka ir jādomā tikai par bankām, bet arī par uh, uh, cilvēkiem. Un tāpēc nerezultatīvi riska darījumi ir ļoti svarīgs aspekts, pie kura jāstrādā, lai mēs palīdzētu atvesļot situāciju kopumā. Uh, Vēlos pateikties referentiem, kuriem izdevās um, panākt līdzsvarotu pieeju, ņemot vērā milzīgos izaicinājumus. Mēs esam pārliecināti, ka, lai mūsu sistēma veiksmīgi darbotos, mums ir jāizteno arī nepatīkami pasākumi, bet Šī politika um, nenovedīs pie stagnācijas. Un tā dēvētā taupības politika nav um, ļaunu režīmu sekas, bet gan sekas neatbildīgajiem izdevumiem, kurus īstenošas valdības uh, ilgu gadu garumā. Kiitokset erittäin paljon edustaja Gerold. Äh, sitten Paldies eh, Gerald kungam, un tagad vārds Gils kundzei S&D grupas vārdā uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, apsveicu referentus Delangs kundzi un Glotērī kundzi Ienākums nenesošie aizdevumi, kā mēs dzirdējam, ir sakas finanšu krīzē, un desmit gadus vēlāk Eiropas Savienība nav samazinājusi to apjomu, un tāpēc joprojām ir nepieciešams rīkoties, lai novērstu to, ka situācija pasliet, pasliktinās nākotnē. Kopš 2015. Uh, uh, gada uh, ienā uh, apjoms ir tikai samazinājies par nelielu um, procentu. Uh, Un vienīgais veids, kā mēs varam uzlabot uh, bilanci, lai mums būtu pozitīva eh, ekonomiskā um, situācija kopumā. Tāpēc es priecājos par šo trialogu dokumentu, jo tas nodrošina advekātus noteikumus attiecībā uz ienākums nenesušiem aizdevumiem banku uh, bilancēs. Un mums ir jāsamazina potenciāli negatīvā uh, ietekme uz reālu ekonomiku. Tad, kad šī vienošanās un banku pakotne būs samazinājusi ievērojumu risku banku sektorā un uh, pietuvinās Eiropas Savienību tuvākai uh, banku savienībai, tomēr ir nepieciešams vairākas reformas, lai sistēma kopumā būtu noturīgāka. Vispirms mums ir jāspēr izšķirīgs solis ceļā uz Eiropas līmeņa noguldījumiem, lai mums būtu pienācīgs riska. Uh, pārvaldījums. Tas ir absolūti izšķirīgi. Ļoti žēl, ka labējie spēki jau gadiem ilgi ideoloģiski apsvērumu dēļ bloķē šo priekšlikumu, un es ceru, ka nākamajā sasaukumā pie tā tiks strādāt. Tālāk, ilgspējīgām finansēm ir jākļūst par normu, nevis izņēmumu, un tā kā banks joprojām ir galvenais resurs, kas uh, finansē Eiropas ekonomiku, uz tām gūs milzīga atbildība. Un nesenie ceļi, kur, nesenie soļi, kurus mēs esam spēruši, ir pareizi, bet mans jautājums ir, kā komisija nodrošinās to, ka bankas e, izpild šo un īsteno šo savu atbildību, jo tas e, milzīgi ietekmē um, nodokļu maksātājs. Nevar būt tā, ka ir bankas, kas ir pārāk lielas, lai bankrotētu. Uh,